Yeah, yeah, then I'll move in, into America. Dear colleagues, good afternoon. Tātie kolēģi, lab, labdien, ierosinu sākt sanāksmi. Vispirms paziņojamies ierosinu pārcelt otro darbības, uh, darba kārtības punktu par uh, braucienu uz izpru, eh, pār, tātad izskatīt vēlāk eh, un apvienot eh, ar atskaitēm par braucieniem uz Luksemburgu, Franciju un Vāciju, un tad organizēt diskusiju. Vai kādam ir iebildumi, ja tādu nav, tad tā arī darīsim. Šodien tulkojums nodrošināts 16 valodās, mūsu sēde tiek uh, raidīta internetā un 15. Nē, es atvainojos, 5. septembra sanāksmes protokols ir pieejams, un ja jums nebūs iebildumi, tad tas tiks uzskatirā, uzskatīts par apstiprinātu. Mums ir tas gods sveikt mūsu sanāksmē Grundlera kungu, kurš pārstāv ASV vides aizsardzības aģentūru. Viņš ir atbrauc pie mums no Mičiganas. Un gribu teikt, ka visi noteikti zina par to, cik ies, ietekmīga ir jūsu iestāde, tātad ne tikai šai zālē, bet visā Eiropas parlamentā un ārpus tās ienām cilvēki ir dzirdējuši. Tagad es došu jums vārdu un pēc tam deputātiem būs iespējas uzdot jautājumus. Paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu er, uh, ASV transportā. Uh, biroju vidas aizsardzības aģentūrām. Mēs nodarbojamies ar e, izmešu samazinājumu un atbalstām tīro degvielu izmantošanu. Mēs nodarbojamies ar automašīnām, e, kravas mašīnām, būvniecības iekārtām, arī ar e, lokomotīvēm, uh, kuģu dzinējiem, aviācijas dzinējiem un e, visām e, citām, citiem motoriem, kas rada izmešus. Mēs izstrādājam modeļus un e, arī instrumentus, lai varētu mērīt izmešus gan uz ceļiem, gan uh, laboratorijas apstākļos, mēs izstrādājam atbilstības procesus un uzraudzības stratēģijas, un mēs izstrādājam modernas tehnoloģijas, lai uzlabotu transporta līdzekļu uh, kontroli. Mūsu laboratorija Mičiganā uh, sniedz mums tehnisko atbalstu, īstenojot uh, šo prasību realizāciju dzīvē. Man ir liels prieks par iespēju ar jums tikties uh, šodien uh, šajā viedokļu apmaiņā. Mums ir uh, ilgstoša pieredze izstrādājot izmešu normas un to ievērošanas kontroles metodes ASV Eh, saskaņā ar ASV tīrā gaisa aktu mūsu aģentūrai ir uh, tiesības izstrādāt uh, kontrols uh, tehnoloģijas un noteikti standartus. Mēs neatbalstām kādu konkrētu tehnoloģiju, bet nosakām, kādas emisiju vērtības ir jāievēro. Mēs arī Uh, uzskatām, ka standartiem ir jābūt uh, realizētiem, izmantojot elastīgas uh, procedūras, īstenojot emisiju atļauju tirzniecību, un tā var sasniegt izvirzītos mērķus ar mazākām izmaksām. Uh, Mēs uzskatām, ka uh, saskaņojot izmešu un degvielas uh, Uh, standartus var sasniegt labāko rezultātu. Mūsu izstrādātās uh, prasības ir uh, tehnoloģiski neitrālas, tad ne, nav dot priekšro kaut kādai, vien, kādam vienam degvielas veidam. Mēs izstrādājam modeļus, veicam regulāru analīzi un informējam sabiedrību par mūsu darbu. Uh, Mēs izvirzām ne tikai tālējošus emisiju standārtus, bet mums ir jānodrošina, lai Amerikas iedzīvotāji gūtu labumu no šo standārtu īstenošanas. Un mēs ļoti nopietni īstenojam tīrā gaisa aktu un mēs raugāmies uz to, lai apsolītie standarti tiktu arī realizēti, jo pretējā gadījumā tiktu apdraudēts lielās investīcijas, ko rūpniecība izdara tīrajās tehnoloģijās. Un līdz ar to mūsu regulātīvās programmas strādā un uh, mēs uh, veicām uh, stingru uzraudzību, un mūsu programmas rezultātā ir izdevies panākt ievērojams uzlabojumus gaisa kvalitātei, pat ja ir pieaudzis automašīnu skaits un ir um, um attīstīsies rūpniecība. Mēs gadu gaitā pārst pastāvīgi pārskatām mūsu programmas, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un pagātnē pieļautās kļūdas. Un es gribu dalīties šai pieredzē ar komitejas locekļiem. 90. gados bija mm, vairākas lietas, ko mēs izmeklējām, kur tika automašīnām uzstādītas krāpniecības ierīces. Uh, Un šajos gadījumos 95., 98., 99. gadā tika uh, panākts uh, uh, noregulējums ārpus tiesas, uh, nosakot uh, sodus, un pēc tam tika veikti uzlabojumi, lai uh, ASV gaisa kvalitātes standartus īstenotu dzīvē un lai uh, nodrošinātu to, ka šīs uh, izvirzītās prasības tiktu ievērotas uh, dažādos apstākļos, gan augstās, gan zemās temperatūrās, gan uh, pie uh, lielos ātrumos un agresīvas braukšanas apstākļos. Un tāpat uh, kravas automobīļu uh, ražotājiem tikta eh, izvirzītas prasības, lai um, novērstu jebkādu krāpniecisku uh, iekārtu uzstādīšanu. Un uh, tika veikta atbilstoši kontrolas pasākumi. Uh, tālāk, mēs esam konstatējuši, ka pārbaudas un uzraudzība ir jāīsteno visa dzīves cikla laikā transporta līdzekļiem. Tas ir 120 tūkstoši, 150 tūkstoši jūdžu uh, nobraukums uh, automašīnām. Un ir ļoti svarīgi kontrolēt šo automašīnu darbību jau pirms uh, tās ir saražotas un pēc tam visā dzīves cikla laikā. Un šādas tiesības mums piešķir likumdošana un mums ir eh, iespējams pieprasīt no ražotājiem visu nepieciešamo informāciju, lai veiktu pārbaudas visā dzīves cikla laikā, lai mēs varētu arī laboratorijā pārbaudīt transporta līdzekļus eh, gan standarta, gan nestandarta apstākļos un arī eh, reālos braukšanas apstākļos. Mums ir arī tiesības uh, piespiest ražotājus pārbaudīt uh, transporta līdzekļus dažādos reāls braukšanas apstākļos. Un mēs pārbaudām uh, transporta līdzekļus uh, pēc viena gada, pēc četriem gadiem. Pēdējo gadu laikā Eh, ir arī noteikti eh, standarti eh, siltumnīca efekta gāzēm un tiek veiktas reālas, reālos apstākļos pārbaudas attiecībā uz CO2 izmešiem, un mēs konstatējām, ka ražotāji ir nepareizi norādījuši reālo degvielas patēriņu, un mēs panācām, ka šis marķējums tika mainīts, un mēs panācām vienošanos ar ražotājiem. Nākamais ir jābūt neprognozējamiem. Mēs no pieredzes esam konstatējuši, ka mūsu programmā ir jāturpina attīstīties, ņemot vērā jaun, tehnoloģijas attīstību, tā lai ražotāji nevarētu prognozēt, kādas būs pārbaužu procedūras. Un mēs šo informāciju ražotājiem arī nesniedzam, lai viņiem būtu grūtāk apiet mūsu izvirzītās prasības attiecībā uz emisijām. Un uh, Šobrīd mēs transporta līdzekļus pārbaudam gan laboratorijā, gan arī reālos braukšanas apstākļos. Un mēs arī turpmāk attīstīsim mūsu pārbaudas metodus. Tālāk ir ļoti svarīgi arī, lai uh, standarti tiktu reāli ieviesti dzīvē jo nepietiek tikai ar stingriem standārtiem, ir jābūt stingrām uzraudzības procedūrām un arī uh, ir jāpiespiež uh, šie standarti īstenot un jāsoda tais gadījumos, ja standarti netiek ievērot, jo pretējā gadījumā tiek apdraudētas investīcijas, ko attiecīgā nozare ieguld šajās tehnoloģijās. Eh, tāpat ļoti svarīgas ir tehniskās eh, kompetences, un ļoti svarīgi ir eh, mūsu uh, speciālisti, kas ir ļoti kompetenti un izglītoti, un viņi spēja nodrošināt pārbaudas dažāda veida transporta līdzekļiem dažādos klimatiskajos apstākļos un mēs arī izstrādājam stingrus emisiju standartus, un mūsu laboratorijas augstie standarti ir atzīti visā pasaulē, kā zelta standarts šāda veida laboratorijā. Uh, un tā rezumējot, jāsaka, mēs gadu laikā esam izstrādājuši visaptverošu un daudz līmeņu uh, kontroles programmu. Uh, Mums ir trīsreiz trīs matrica, izvērtējot um, emisijas transporta līdzekļā um, dzīves cikla trijos posmos. Mēs pārbaudām pirms uh, ražošanas procesā jau uh, šīs prasības, pēc tam nu pat saražu, nesen uh, saražotās automašīnas un uh, Treškārt, eh, pēc eh, dažu gadu eksploatācijas mēs atkal veicām pārbaudas, lai konstatētu, vai standarti tiek ievēroti. Tāpat mēs veicam arī eh, dažāda veida tekstus ar pirmkārt dinamometra testu laboratorijas apstākļos, noskaidrojot, vai uh, pārbaudes ir uh, replikējamas Otrkārt, mēs pārbaudām arī e, emisijas reālos braukšanas apstākļus uz ceļiem. Un treškārt, mēs veicam e, neprognozējumus testus, par kuriem neinformējam ražotājus e, iepriekš. Jāsaka, mēs 40 gadu garumā esam attīstījuši mūsu programmu un mēs ļoti nopietni izturāmies pret savu atbildību. Uh, panākt gaisa kvalitātes likumdošanas ievērošanu. Un jā, mēs arī rūpējamies par to, lai visiem nozars pārstāvjiem būtu vienādi nosacījumi konkurences jomā. Paldies! Paldies, Grondler kungs! Mēs vienmēr Eiropā esam domājuši, ka mēs esam labākie gan vides, gan patērētāju tiesār, tiesību aizsardzības jomā, bet uh, mēs tagad uzzinām, ka daudz ko varam mācīties no ASV šajā ziņā. Mūsu abi uh, eh, referenti referenti, diemžēl, nav zālē. Viens no viņiem atrodas komandējumā, bet otrs ir iestrēdzis uh, sastrēgumā un drīz ieradīsies, bet tagad es došu vārdu vispirms deputātiem. Paldies, Gizeki kungs. Tātad nezinu. Nezinu, vai jūs saprotat vācu valodu, bet es runāšu vācu valodā, mums ir arī nodrošināts tūkojums. Tātad sveicu jūs šajā sanāksmē, diemžēl mūsu referents kavējas, viņš ir iestrēdzis sastrēgumā. Uh, nu, bija interesanti klausīties jūsu runā. Mums ir uh, atšķirīga likumdošana uh, Eiropā. Mums, protams, šīs atšķirības ir arī jāņem vērā, bet varbūt jūs varētu mūs pastāstīt, kāds ir jūsu loma nosakot uh, Uh, konkrētus uh, standartus uh, vides un emisiju jomā un kāda ir jūsu loma kā vides aģentūrai? Mūsu aģentūra nosaka gan gaisas kvalitātes standarts, tad cik tīram ir jābūt gaistam, gan arī izstrādā noteikumus par emisiju samazināšanu, lai nodrošināt atbilstīgus uh, gaisa kvalitātes standartus. Es esmu atbildīgs par šo noteikumu izstrādi mobīliem, uh, emisiju avotiem, uh, tātad transporta līdzekļiem, lai uh, sasniegtu uh, gaisa kvalitātes standartus uh, dažādos ASV reģionos. Mums ir nacionāla līmeņa uh, Eh, pilnvaras eh, noteikt šīs, šo standartus eh, mobīliem izmešu avotiem un arī panākt šo standartu ieviešanu dzīvē, veicot izstrādājumu certifikāciju. Um, tā kā mūsu kompetences ir ļoti plašas saskaņā ar ASV likumiem, Mēs nosakām ne tikai, cik tīram ir jābūt gaistam, lai aizsargātu sabiedrības veselību, bet arī nosakām to, kā jāsamazina izmeši no attiecīgiem izmešavotiem. Bet jūs esat ierēdnis un nesat ievēlēts deputāts pie mums šādus standartus apstiprina parlaments. Kāds ir demokrātiskais process apstiprinot izmešu apjoms. Vai jūs varētu paskaidrot, kā tas notiek? Question, um... Paldies, šis ir ļoti labs jautājums. Apvienoto, apvienotā, a, e, Amerikas Savienoto Valstu kongress e, pieņemot lēmumu, un šajā a, e, likumā ir EPI deleģēta funkcija uzņemties šo atbildību. Tātad kongress pieņem likumu, un a, Viņi e, standartus e, noteikti nosaka šai institūcijai. Un pēc tam e, ministrija var deleģēt noteiktas funkcijas manam līmenim, lai šo standārtus īstenotu dzīvē. Also, wenn Sie die Standards dann definieren. Tad, ja jūs esat izstrādājuši šos standartus, tad uh, kongresa locekļi vairs nav iesaistītē procesā. Jūs tātad apstiprināt šos standartus EPA. Es gribētu zināt, kā sabiedrība ir iesaistīta šai procesā. Eiropā, Eiropas komisija organizē konsultācijas ar sabiedrību. Jautājums, kā tas notiek ASV un otrkārt, eh, kādā mērā eh, nozare eh, ir iesaistīta šo normu izstrādē. Tātad pirmkārt, kā piedalās sabiedrība, otrkārt, kā piedalās šai procesā nozare rūpniecība. Protams, eh, Amerikas Savienoto Valstu kongresam ir uzraudzības loma pār visām aģentūrām, un kongress arī mums piešķir nepieciešamos eh, finansiālos resursus, un, protams, kongress arī organizē līdzīgi raksturu uzklausīšanas kā šī, jautājot, kā aģentūras ir izpildījušas konkrētos uzdevumus. Protams, eh, šī uzraudzības iestāde ir svarīga, un mēs darbojamies caurskatāmi jo ar publiskajiem līdzakļiem ir jābūt caurskatāmībai. Bet eh, pirms eh, mēs šo standartu īstenojam dzīvē un tas tiek izstrādāts, mēs sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām, mēs sadarbojamies ar tehnoloģiju izstrādātājiem, ar ražošanas ķēdītas posmiem, kā arī ar pavalstu valdībām, jo esam pārliecināti, ka tikai vienoti darbojoties mums ir iespēja pieņemt labu likumu. Un, eh, protams, eh, mēs uzklausām arī vispār sabiedrības domas, un brīdī, kad mēs pieņemam galējo lēmumu, mums ir likumā ierakstīts pienākums atbildēt uz visiem komentāriem, šajā atbildē izsakot to, kā mēs komentāru esam ņēmuši vēlā rēmumu pieņemšanā. Paldies! Thank you and thank you for, for both for. Šanankovas kundze, jā, paldies, paldies par jūsu atbildēm, gan par rakstiskajām, gan par jūsu prezentāciju. Savos, savās rakstiskajās atbildēs desmitajā atbildē jūs sakiet, ka Eiropas NEDC tests tiek uzskatīts par neadekvātu, jo tas. Um, jau kopš 90. gadiem neatbilst izmešiem uz ceļiem. Es vēlējos pajautāt, kas jūsuprāt šo Eiropas pārbaužu testu padara neadekvātu? Uh, vai tas nozīmē, ka um, ir dažādi braukšanas stili? Atbildi ir jā. Un uh, komisija jau to ir zinājusi kādu laiku. Um, šī pārbauda nav uh, tāds stresa tests mašīnai. Protams, tā tad eh, augstās temperatūrās, kurās netiek izmantota eh, gaisa kondicionēšana, mums ir pieci dažādi cikli, kur mēs eh, pārbaudām gan braukšanu uz autobāņa, augstumā, pilsētā, ļoti augstā temperatūrā, kurā ir gaisa kondicionērs, kondicionieris ieslēgts un arī tā saucamo agresīvo jeb ātro braukšanu. Uh, Un mēs uzskatām, ka šie pieci testi, testa apstākļi arī konkrēti pasaka normālos apstākļos. Un eh, mēs uzskatām, ka ja mašīna ir domāta visām, visiem šiem dažādajiem braukšanas stiliem, tad arī tie visi stili ir jāpārbauda, jo klienti jau šādos stilos brauc. Jūsu prezentācijā jūs eh, atsaucāties uz tehnoloģisko attīstību, saka jautātāji. Un vai jūs varat eh, pateikt, kurā brīdī pagātnē šis teksts, šis, šis, šī pārbauda kļuva neadekvāta un varbūt agrāk tā bija adekvāta? Tātad šie uh, testa cikli, ko uh, var um, panākt šajā testa ciklā un uh, sākotnējā etapā e, šīs ierīces, e, šīs nevar, viņas nevarēja tā konkrēti pateikt, kas īsti notiek. Un e, modernie dinamometri šobrīd var tā kā akceptēt lielākas ātruma izmaiņas vienā laika vienībā, un tā arī ir, tās arī ir lielākās izmaiņas. Uh, Un eh, kad eh, mēs eh, šajos agrīnajos testos sākām pārbaudīt to, ko mēs uzskatījām par tā kā pārmainām, jo emisiju līmenis noteiktās temperatūrās, un to pierāda arī testa rezultāti, mēs ar šo interpretāciju nepiek, nepiekritām, un mēs uzskatījām, ka ir jābūt papildus testa cikliem, lai mēs eh, tiešām pārbaudītu mūsu izteiktu argumentu patiesību. Jūs rakstiskajās atbildēs eh, jūs eh, uzsveriet šādas konkrētas programmas izmantošanu, kurā tiek salīdzināti laboratorijas un ceļa testi. Ko nozīmē šī nestandarta testēšana ne tikai pēc apraksta, bet arī to, kā tas um, sajiet kopā ar standartu tipu certifikāciju. Thank you. Mēs nevēlamies, lai autoražotāji zinātu, bet um, nestandarta nozīmē nestandarta. Tātad mēs tā kā saliekam kopā vairākus, um, vairākas situācijas, mēs pārbaudām mašīnu dažādos veidos, mēs pārbaudām dažādas lietas un dažādas vietas. Tātad nestandarta nozīmē nestandarta. Mēs to saucam par neparedzamo EPI, jo no mūsu viedokļa raugoties. Tātad emisijas mm, ja tās, ja laboratorijā pārliec, ja pārbaudītais neatbilst realitātei, tad tas jau nav labi. Uh, jebkurā gadījumā ir jāsaprot, eh, kāpēc ir šīs atšķirības, un ja atšķirības ir, tad ar tām ir jātiek galā. Es ir Šaldemoza. Šaldemoza skundze, lūdzu, nākamā. Paldies! Arī es vēlētos pateikties, ka jūs esat ieradies šodien pie mums. Ļoti interesanti dzirdēt jūsu pieredzi. Mēs eh, mēģinām radīt tādus likumus Eiropā, kuri būtu adekvāti un tāpēc pieredzes apmaiņa ir svarīga. Jūs rakstiskajās atbildēs, un jūs arī to tikko pieminējāt, jūs apgalvojat, ka jūs nevēlaties, lai ražotāji skaidri zinātu, kā jūs pārbaudiet mašīnas. Tātad, lai tests ražotājam nebūtu paredzams. Kopš kura brīdi, brīži jūs esat izstrādājuši šādu aizdomu pilnu attieksmi pret ražotāju, jau sākotnēji varbūt uzskatot, ka ražotājs šmauksies. Atbilde. Mūsu pārbaužu programma, kā iepriekšējos gados, tā arī tagad, ir gan gadījuma rakstura, gan mērķa virzīta. Un tomēr pēdējo gadu pieredze rāda, ka mums ir jābūt daudz spontānākiem un neparedzamākiem. 2009. gadā mēs pārbaudījām šos dzinējus, kad viņi parādījās pirmo reizi mūsu tirgos, un mm, ja mums būtu iespēja tos pār, eh, pārbaudīt arī ar šīm ierīcēm, mēs eh, zinām, kādi ir šo testu rezultāti. Tad, ja mēs būtu tos pārbaudījuši tā, kā mēs to visu pamatīgi darām, tad mēs būtu at, to atklājuši. Uh, Un e, mēs um, izmantojām to smagajām mašīnām, jo tieši smagās mašīnas ir lielākie dīzeļu izmešu radītāji Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc mēs pārbaudām vairāk, um, vairāk uh, smagās mašīnas, jo vieglo mašīnu vidū dīzeļu motoru nav nemaz tik daudz Amerikas Savienotajās valstīs. Bet tagad mēs mācāmies no ja, mūsu kļūdām un, uh, protams, um, Mums tagad ir jāizstrādā jauns veids, kā strādāt ar ražotājiem, tāpēc tā ir mūsu jaunā pieredze. Tātad mēs vēlamies gan pirms ražošanas pārbaudīt, gan arī ražošanas laikā, un mēs saliekam kopā šīs attieksmes. Vai jums šķiet, ka ir būtiski izpildīt tikai minimālās praps prasības? Kāpēc jums ir šāda attieksme? Es uzskatu, ka 90. gados, eh, protams, eh, tas tika sagaidīts, un kad, eh, mē, kad mēs uzsākām darbu ar smago mašīnu ražotājiem, jo viņi nepietiekami, mūsuprāt, spēcīgi un adekvāti tulko likumu. Un eh, mēs uzskatām, ka ir tomēr likums jāaizpilda visiem. Katrā ziņā šobrīd mēs esam panākuši daudz vairāk. Vēl tikai viena piebilde. Tātad ļoti daudz autoražotāji sāka e, izmantot tādu iekšēju sistēmu šo, šo ierīču neizmantošanai, jo ir um, autoražotāji dažādi tulko šo um, šo situāciju ar šīm atslēgšanas ierīcēm ir pat tāds ražotājs, kurš ir e, laminējis e, A4 lapu, kur ir rakstīts, ko tad nozīmē šīs atslēgšanas iestā, ies ierīces. Un mēs e, prasam, lai ik viena firma mums atskaitītos ik gadus, ko viņi uzskata par atslēgšanas ies ierīcēm. Jā, paldies. Tātad Eiropā mēs daudz runājam par reālo izmešu testu. Uh, bet eh, jums ir vesela testu kaskāde. Vai jūs ieteikt šādu pašu procedūru arī Eiropai? Proti, lai testu būtu vairāk, ne tikai mūsu šobrīd daudz apspiestais reālo izmešu tests, eh, Protams, es esmu inženieris, un inženieriem datu vienmēr ir par maz. Kā jūs eh, ziniet, eh, Amerikā mēs ļoti daudz par to runājam, un tāpēc eh, mums ir šīta pieeja. Protams, es jau nevaru jums neko ieteikt, bet, nu. Es neesmu iedziļinājies jūsu priekšlikumos, bet es tikai vēlējos pateikt, ka gan IDE, gan arī šajos tipu certifikācijas procesos jūs ejat pareizā virzienā un jebkurā gadījumā, jo vairāk testu, jo labāk. Ko mēs darām Amerikas Savienotajās valstīs? Lai vislabāk, iz, lai labākajā iespējamajā veidā izmantotu resursus, mēs sadarbojamies arī ar Kanādas iestādēm, un mēs tad tā kā sadalām darbus, kurš ko pārbaudīs kuru gadu. Paldies! Demis Mākars kundze. Jā, ja, dank u, eh, voorzitter, uh, ook. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Demis Mākar kungs. Arī es eh, vēlētos jūs sveikt mūsu komitejā. Un uh, Jā, šobrīd visiem ir skaidrs, ka amerikāņu skatījums uz šo problēmu vai uz šīm lietām atšķirs nekā eiropeiskais. Es ļoti labi saprotu jūsu argumentus, kāpēc jūs esat pieņēmuši tādu vai citādu lēmumu, bet um, mans jautājums Tā tad eh, nosakot emisiju standartu likumdošanā kritērijus un raugoties uz CO2 izmešiem, tā ir tāda liela prioritāte un parādās visur, un tā arī ir lielāka atšķirība starp eh, Eiropu un Ameriku. Piemēram, eh, par slāpekļu oksīdu izmešiem Amerika ir runājusi jau sen, kamēr Eiropa nē. Kā jūs šo slāpekļu oksīdu izmešus kā jūs to definējiet? Mēs eh, mūsu emisiju eh, standartus nosakām abām gāzēm vienādi, un eh, mēs veicam ļoti plašus tehniskus pētījumus. Mēs modelējam dažādu mašīnu izmantošanu, mums ir gaisa kvalitātes noteikšanas modeļi, un balstoties uz uh, to, kādi ir eh, izmešu standarti gan slāpekļa oksīdu izmešiem, gan arī CO2 izmešiem, tad eh, balstoties arī uz citiem likumdošanas aktiem, mēs pieņemam šo standarts, bet šis process ir ļoti caurskatāms un atklāts. Iepriekš ir izskatījis, izskanējis, ka EPI ir jāizvēlas starp CO2 un noksiem, kad ir tā kā jāizvēlās vainu vainu. Mēs nepiekrītam šādai argument, argumentācijai. Mēs uzskatām, ka ja mēs vēlamies samazināt siltumnīca izmešus, tad ir vienlaicīgi jārunā par CO2 un noksiem. Jā, protams, es saprotu, ka skatījums ir atšķirīgs, bet eh, vai jūs piekritīsiet tam, ko saku, ka uh, tas, kā jūs nosakiet CO2 un NOx standartus, sev ietver arī to, ka likumdošana uh, tā kā ir atšķirīga benzīna zinējiem un dīzeļa zinējiem? Mm, nē mēs NOx standarts un CO2 standartus nosakām, neskatoties uz to, kāds ir dzinējs, jo mēs uzskatām, ka standartiem ir jābūt, protams, sasniedzamiem, nu, un tad katram ražotājam ir jāizvēlās, vai viņš izmantos uh, ūdeņraža, uh, ūdeņraža dzinēju vai benzīna dzinēju vai ļoti augsti un labi izveidotu dīzeļu dzinēju, bet mēs eh, nesakam, ka kāds būtu labāks no dzinējiem, nedz ar nodokļu atvieglojumiem, nedz arī ar īpašām problēmām. Jo dīzeļa dzinēja izmešiem ir tādi paši noteikumi, kā bija kā benzīna zinējumi, jo mēs uzskatām, ka uh, cilvēku un dzīvu būtņu plaušas uh, neizvēlas, no kura dzinēja izmešanāk. Jā, tad vēl viens jautājums par dialogu, kas tiek vests starp uh, Eiropas Savienību un Ameriku. Jūs jau teicāt, ka 90. gados ASV jau bija zināms šīs atslēgšanas ieslē, ies, ies, šī, šie te mehānismi. Un um, varbūt, ka mūsu sadarbībai vajadzētu būt ciešākai nākotnē. Jā, tas bija pirms es sāku strādāt, bet es zinu, ka um, mana komanda ļoti aktīvi ir strādājusi darba grupā Ženēvā. Un, uh, protams, to brīdi Eh, smago mašīnu ražotāji bija ļoti neapmierināti, bet tas tiešām jau bija zināms. Atbildot uz desmito jautājumu, jūs esat apgalvojis, ka pavisam nesen ir izveidots starptautisks informācijas apmaiņas tīkls, un Eiropas Savienība arī tajā dod savu artavu. Vai šī, netvo, vai šī tīkla izveidē ir kāds konkrēts nolūks? Atbilde. Mums ir bijušas divas darba sēdes. Es eh, aprīlī vadīju pirmo un tikko ir bijis otrais. To savukārt organizēja eh, komisija, izpraturot piedalījās Japāna, Koreja, Brazīlija, dažādas dalību valsts, protams, ASV kolēģi no komisijas. Un eh, mēs konkrēti domājam tālāk strādāt sekojoši. Mums būs gan rutīnas dialogs informācijas apmaiņā, gan arī testa informācijas apmaiņa ar testi, testos iegūtajiem rezultātiem, gan arī dažādu likumu īstenošanas dzīvē pieredze. Mēs šobrīd apmainamies ar informāciju. <clears throat> Varbūt negluži detalizēti, bet tā saucamie pārsteiguma testi, pārsteiguma pārbaudas kā arī informācija par to, kā e, gan testus, gan arī datu apkopošanu padarīt lētāku un efektīvāku. Es šo tīklu raksturotu kā e, kontaktu veidošanu. Zāles kungs nāk. Paldies, priekšstādātais kundze, un es atvainojos, ka nevarēju nonākt šeit laikus, bet tiešām sastrāgums bija vienkārši briesmīgs. Taču es izmantoja tehnoloģijas pasakošie jūs iepriekš sacīto. Paldies, ka esat mūsu viesis. Pirmais jautājums. Kur jūs eh, redzat šīs tendences un trūkumus ASV, Kalifornijas jā, eh, automobīļu testēšanas schēmās un eh, īstenošanas pasākumus? Kādas ir tendences jūs skatījāt? Ā, jūs domājāt, kādi ir spēcīgie punkti un kas ir, kādi ir trūkumi? Jā. Uh, Es varētu sacīt, ka mūsu stiprā puse ir saistīta ar to, ka saskaņā ar tīrā gaisa likumu mums ir uh, labas iestādes un skaidri instrumenti, lai, izdarbu, lai izstrādātu pārbaudas uh, procedūras. Un uh, visi dati, kas ir par emisijām, ir publiski pieejami un tie caurskatāmi. Mums ir arī ļoti stipra un paredzama likuma izpildes, īstenošanas komanda, un tā nodrošina, ka emisija prasības tiks izpildītas visā produktu ražošanas ciklā. Runājot par vājiem punktiem, saku, kā jau teicu, būtu bijis labāk, ja mēs būtu mazāk paredzami pagātnē, un to tad mēs mainām tagad sākot no septembra. Un es, protams, te varu runāt kā tāds kautrīgs amerikānis, ka neviena sistēma nav perfekta un mums pastāvīgi ir jāmācās, jāpielāgo sistēma. Un saskaņā ar Clean Air aktu mums ir tiesības uh, pašiem lemt par mūsu pieeju uzlabošanu. Zaldas kungs turpinies piekrīt, ka neviena sistēma nav perfekta. Līdz ar to otrais jautājums, kā Eiropā mēs varētu labāk, vēl tālāk uzlabot mūsu tiesību aktus. Atbildi. Nu, man jāsaka, es eh, neesmu sīk smalki iepazinies ar Eiropas tiesību aktiem vai priekšlikumiem šajā jomā, taču man ir zināms, ka komisija aktīvi ir iesaistījusies, lai uzlabotu datu ievākšanu, pateicoties pētniecībai un attīstībai. Manā skatījumā tas ir būtisks solis uz priekšu. Man ir arī zināms, ka šī komiteja un parlaments strādā pie priekšlikuma, lai uzlabotu tipu apstiprinājumu un nodrošinātu vienādus prasības visās dalībvalstīs, un te es arī tā pieticīgi varu sacīt, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis pareizajā virzienā, Zaltas kungs. Vēl vienu jautājumu vēlos jums uzdot. Vai jūs esat pārbaudījuši Kreisla Fiat vai Ien um, transporta līdzekļus, ņemot vērā jaunāko tehnoloģiju, kas ir ēstirgu? Mēs um, nepārbaudījām transporta līdzekļus, kuru mērķis ir ēstirgus. Vis, mēs pārbaudījām visus uh, dīzeļu transporta līdzekļus, kas tiek ražot ASV tirgumu Un līdz ar to 2017. gadā BMW, Jaguar, Landover un General Motors uh, automobīļiem tiek piemērot mūsu prasību uh, kopums. Jautājums. Vai jūs esat apsprieduši šos priekšlikums ar jūsu Eiropas kolēģiem? Atbilde. Mums ir ļoti maz dīzeļa uh, automobīļu, kas tiek pārdotājs, vai tikai no pieciem ražotājiem BMW, General Motors dīzelu un daži Jaguar un Land Rover modeļi. Un es neesmu gatavs apspriest pašreiz noritošo testēšanu šiem automobīļiem. Kāpēc šodien? Nē, Zalbas jautājums uzdod, Zalbas dod jautājumu. Atbildu, tāpēc, ka tas būtu pāragri. Vai esat secinājuši kādus pārkāpumus? Vai esat secinājuši, ka šiem automobiļiem zinām pārkāpumu attiecībā uz emisijām? Atbilde, es nāc gatavs šo lietu um, apspriest tagad, pirms mūsu testēšanas procedūra noslēgusies, Zalbas kungs. Es ceru, tad, kad um, testēšana būs noslēgusies, jūs varēsiet atbildēt šiem jautājumiem. Atbilde, jā, mēs tā darīsim. Torvaldis kungs, lūdzu. Paldies. Esmu priecīgs, Grandot Kops, ka esat mūsu viesi šodien. Uh, Es domāju, mums ir zināms apjukums ar, ar valodas sakarā. Jūs e, ļoti jauk runājat par neprognozējumu testēšanu. Es domāju, mums te Eiropā ir vairāk kā vienkārši neprognozējums testēšanas procedūras. Tas, kā jūs paskaidrojāt savu darbību, tas viss izklausās ļoti vienkārši. Jūsos klausoties pat varētu rasties iespējas, ka ir pavisam vienkārši secināt, kas darāms. Bet vai jūs kādai organizācijā, kas nav tik profesionāli kā jūsējā, varētu skaidri pateikt, ka viņi ir galīgi neprāši, ja viņi eh, neizpildēs prasības. Es atvainojos, vai tur bija jautājums? Bija gan jautājums, turpina Torvalds kungs. Jā, Jūs secināt, ka ir kāda organizācija, kas kā vispār zināms, var efektīvi organizēt testu, taču tā tu nedara. Vai paskaidrojums, kāpēc šis tests netiek veikts, būtu iespējams apgalvot, ka šī organizācija nespēja vai nevēlas veikt šo testu atbild. Es nevēlotos te spekulēt, eh, atbildot uz tik hipotētiskas dabas jautājumu, nu tātad es neatbildēšu. Torvalds kungs turpina. Bet jūs atbildēju, jūs patiesībā raksturēt Eiropas testēšanas sistēmu kā visumā ne, neatbilstošu tiem procesiem, uh, Uh, kas ir saistīta ar dzinējiem notiekušā. Tātad netiešā veidā jūs sakāt, ka šīs organizācijas nepilda to darbu. Atbildi. Nu, es uh, <laughs> vēlos sacīt, ka nevienu neapsūdzu idiotismā, taču, nu jā, augstākās klases uh, zināšanas tās nav, taču tieks, nav grūti atklāt krāpšanos. Es jums to saku. Uh, tur vajadzīgs kas vairāk kā attīstība un pētniecība, ir nepieciešama atbilstoša laboratorija un arī pieredzējuši inženieri, lai varētu atklāt šo krāpšanos. Un jāprot arī uzdot pareizos jautājumus. Viena no prasībām ASV ir tāda, kā ražotājam tipa certifikācijas laikā ir jāatklāj tas, ko mēs saucam par eh, ICD alternatīvo emisiju eh, pārbaudes instrumentu. Un viņiem ir, eh, ir jāpamato savi argumenti. Tad, kad automobilis tiek pārdots, un mēs esam jau runājuši par to, kādam testam tam ir jāiziet cauri, bet tam ir nepieciešama resursa, protams. Ja jūsu rīcībā nav atzīšanās, nu es negaidu šās atzīšanās nākotnē sagaidīt, tad jums ir nepieciešams zināšanas, talants un iekārtas un nepārprotam arī ambīcijas un zināt kā, lai saprastu, kāpēc šīs automobīles reālos braukšanas apstākļos uzvedas atšķirīgi no laboratorijas apstākļiem. Mūsu gaids ir tāds, ka automobīlim abos apstākļos jāuzvedas vienādi. Un ja tas tā nenotiek, tad jāatklāja, kāpēc tā. Pirms dažiem gadiem Eh, dīzeļu dzinēju automobīļi bija pavisam neliels īpatsvars eh, ASV tirgu, un tad mums bija informācija no ICCT, un tad Kalifornijā mēs mēģinājām saprast, kas notiek. Mēs neieguvām uh, eh, apmierinošas atbildes, un pārējais jau ir vēsture. Nu, es nevēlos uh, parlamentam radīt iespēju, ka tas ir pavisam vienkārši. Ir nepieciešama ekspertīze, ambīcijas, iekārtas, uh, pilnvars to darīt, un arī jums jābūt zinātkāriem. Un Torvalds kungs, iespējams, arī gribēšanai ir jābūt, vai ne? Jā, atbild nepārprotami. Ļoti interesanti saka priekšsēdētāji neuzdodas īstos jautājumus. Tas ir viens, viena no problēmām, par kurām mēs šeit runājam. Kijums kundze. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, un es vēlētos pateikties arī Grundler kungam. Eh, ļoti labi, ka esat ieradies uz mūsu uzklausīšanu. Cik ilgi Amerikas Savienotajās valstīs prasīja laiku, lai izveidotu šo te pārbaudas mehānismu, testu mehānismu, un eh, kādus argumentus autoražotāji um, t, izvirzīja šo izslēgšanas ierīču izmantošanai? on... Mēs um, strādājām pie mērīšanas tehnoloģijas daudz gadu gaitā. Mm, pirmo patentu ieguvām 90. gada beigās, un mēs izmantojam ierīces, kā jau minēju, lai galvenokārt izmērītu emisijas um, smagajiem automobiļiem. Nu, es nevaru īsti pateikt, cik daudz laika prasīja uh, lai izveidotu konkrēto testu. Nu, mums nav Uh, regulatorisku tādu ar dīķu testu, kā, kāda jums šeit ir. Mēs izmantojam testus uh, ļoti dažādās vei, dažādos veidos, reālos apstākļos. Runājot par reakciju no ražotāju nozars puses, Es nedomāju, ka mēs prasījām viņu viedokli, vai viņi skatījumā bija laba doma pārbaudīt emisijas. Pirmā pieeja attiecās uz komerca automobiļiem, un tad tika noslēgta vienošanās par uh, atslēgšanas ierīci. Un tad mēs ievācām informāciju un raksturojam par ļoti dažādiem tipiem mobilajiem emis, emisiju mērīšanas sistēmām mēs pieprasām, lai ražotāji izmanto šīs sistēmas un iesniedz informāciju mūsu aģentūrai. Un tad mēs arī paši īstenojam neatkarīgu novērošanas darbu, kas vēl līdz laikam pirms gada galvenokārt koncentrējās uz uh, smagajiem automobiļiem, bet tagad, kā jau minēju, ir pār, pārēc arī uz viegliem. Ko jūs eh, teiktu Eiropas autoražotājiem, kuri uzskata, ka uh, eh, 20 eh, miligrami uz kilometru ir neiespējami sasniegt? Tātad, ko mums viņiem teikt un kā jūs finansējat šo te izm, pētīšanas sistēmu vai arī uh, autoražotāji eh, kaut kādā veidā dod naudu pētniecībai? Mūsu aģentūrai eh, nav paraduma eh, izvirzīt tādas emisiju standārtas, kas mūsu skatījumā nav izpildāmi. Taču katrā ziņā mēs koncentrējamies uz pētniecības un tehnoloģijas attīstību, un tad mēs sniedzam iespēju ražotājiem laiku uh, kur laikā viņi var pielāgoties prasībām. Mēs nestrādājām vakumā, mēs strādājām dialogā, ražotāji, mūsu argumenti, dati ir visiem pieejami. Tas nenozīmē, ka mēs vienmēr nonākam pie tāda paša viedokļa, kā ražotāji inženieri, taču mēs uzskatām, ka mūsu misija un mūsu pienākums saskaņā ar tīrā gaisa aktu ir izvirzīta augstākos standarts. Eh, mūsu standarts nepamatojas uz to, kas pieejams tirgū pat laban, bet mēs raugāmies uz nākotni, uz tās sniegtajām iespējām ņemot vērā uh, līdzekļus, kas tiks piešķirt. Es uh, strādāju arī uh, ASV kongresā saistībā ar šo jomu, un tur ir konkrēts apropriācijas emisiju samazināšanai. Eikhot kungs, lūdzu. Labdien! Paldies, ka esat mūsu viesis un dalāties pieredze. Es zinu, ka jūs nevēlaties mums sniegt mācību stundu kā pieticīgs amerikānis, taču ir ļoti labi iepazinies ar to, kā norisinājusi izmeklēšana. Es arī palisīju atbildes, ko saņemam no Kalifornijas. Uh, gaisa resursu padoms. Un man tiešām ir ļoti interesanti, kā šie pētījumi nonāca uh, pie Volkswagen. Un Karps sacīja, ka viņi patiesībā uzticējās uh, kopējās uh, pētniecības centram, kas paaugstināja savus standarts, un tas savukārt noveda pie izmeklēšanas Volkswagen gadījumā. Kāda konkrēta informācija noveda jūs pie lēmuma izmeklēt Volkswagen? Atbilde, jā, mani kolēģi Kalifornijā un mana aģentūra uh, ļoti sen sadarbojamies, un šī sadarbošanās, pateicoties šai pieredzē, pat ir vēl stiprinājusies. Mums ir senas, um, at, um, sena veiksmīga um, sadarbības vēstura arī ar kopējo pētniecības centru komisijā, un tas attiecās uz CO2. Nu, es nezinu, kāda tieši bija tā koordinācija, taču var jums sacīt, attiecībā uz Volkswagen to, ka tad, kad Airbnb saņēma šo informāciju pa ICCT, kur testa programmas iedvaros tika secināts, ka ir augsti izmekši gan Kalifornijā, gan MP. Īpaši Kalifornijā tas uh, līmenis milzīgi pieauga tad mēs arī piedalījāmies sarunās ar uzņēmumu, uzdevām visus šos jautājumus, nesaņēmām apmierinošas atbildes. Un kas tieši uh, lika sākt atbilstības izmeklēšanu, bija šie rezultāti, kas izrietēja no Rietu Virģīnijas uh, universitātes un ICCT. Tātad mūs vairāk interesē pētījums, nevis izmeklēšana. Tātad ICCT pētījums norādīja uz nesaskaņu starp uh, testa rezultātiem, kas noved pie izmeklēšanas. Vai jums bija konkrēti pierādījumi tam, ka tika izmantot saslēgšanas ierīces? Paldies, ka uzdod šo jautājumu, jo viena lieta ir atklāt, ka lietojot automobili ir augsts izmešu līmenis, un pavisam cita lieta ir identificēt atslēgšanas ierīču izmantošanu. Varbūt daudzi iemesli daudz cēloņi, kāpēc uh, automobilim netiek izpildīts standārti, varētu būt, piemēram, kāds ražošanas defekts, nu, katru gadu ASV tiek atsaukti automobīļu defektu dēļ, lai mēs secinātu, ka tika izmantot saslēgšanas ierīces, mums bija jāizceno plaša izmeklēšana, mēs pārbaudījām laboratorijas un automobīļus uh, reālos braukšanas apstākļos, uh, lai saprastu, ka automobīlis tika veidots, kalibrēts tā, lai testa apstākļos rezultāti būtu atšķirīgi no tiem, kas ir reālos braukšanas apstākļos. Nu, tā bija tāda vienreizēja pieredze atbildi. Bet viss šīs uh, iekārtas un pieredze ir pieejama arī uh, Eiropas Savienībā, vai ne? Jā, tā ir. Jā, cilvēki Eiropā saka, mums nebija pierādījumu par atslēgšanas ierīču izmantošana, tāpēc mēs neko nevarējām secināt. Kas jums uh, iegūstot to pašu informāciju no ICCT? Es, kāda bija ar Eiropiešu kolēģiem, ļāva secināt, ka tika izmantots atslēgšanas ierīces atbildi. Kalifornijas centra personāls un manas aģentūras personāls vienkārši nepieņēma to, kā faktu, ka automobīļa reālos braukšanas apstākļos uzrāda augstāku emisijas līmeni nekā laboratorijas. Mēs uzdevām jautājumus un saņēmām neapmierinošas atbildes. Jautājums tātad jūs runājat par zinātkāri, par to faktu, ka nepieņēmāt neatbilstību testa rezultātos. Jā. Kas liek jums domāt, ka šī neatbilstība nebija iemesls izmeklēšanu sākt arī Eiropas Savienībā, ņemot vērā, ka tā pati informācija, ekspertīze un personāls bija pieņems arī, pieejams arī Eiropas Savienībā atbildi. Es varu sacīt, ka ASV ne, neviens nebija pārsteigts lasīt, lasot GRC ziņojums uh, 2009. un 10. gadā. Mēs secinājām, ka ir augstāks emisiju līmenis, tāpēc, ka testēšanas cikls Eiropas Savienībā nav ar augstu, augstām prasībām, jo pātrinājums nevar tikt izmeklēts laboratorijā dažādos, dažādās temperatūrās, un varam cilvēku secināja, ka šī testu rezultātu neatbilstība bija saistīta ar testa cikla kļūdām, nevis ar to, ka kāds apzināti krāpjas. Tāds bija mūsu skatījums 4000 eh, jūdzu attālumā toreiz, un, protams, mēs eh, pārbaudījām automobīli saskaņā ar mūsu testēšanas cikliem, un tas izgāja tam cauri. Vēl ļoti svarīgi ir saprast, ka automobīļi, kas tiek ražoti ASV tirgumu, ir atšķirīgi no tiem, kas tiek ražoti ES tirgumu. 5-6 automobīļi, ko inženieri ražo šeit, ir atšķirīgi. Mums ir uh, daudz augstāki standarti, daudz lielākas prasības par e, testa norisi dīzeļautomobiļiem, kas tiek pārdoti ASV. Un arī kalibrēšanai jānotiek tā, lai e, izpildītu augstākas testēšanas un braukšanas prasības. Ši, šī pieredze bija nestandarta, tāpēc, ka testēšanas cikls ir atšķirīgs, standarti bija atšķirīgi un arī automobīļi bija atšķirīgi. Paldies, saka nākošā runātāja runāšu itāliski. Liels paldies par jūsu atbildēm. Paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Tās tiešām bija ļoti interesantas. Vēlos, lai jūs sīkāk pastāstītu par atbildu uz desto jautājumu. Jūs sacījāt, ka EPA pieradījā, uh, piedalījās um, tipa apstiprināšanas uh, testu izstrādē. Vai jūs varētu sacīt, vai jūs piedāvājat alternatīvas ciklus, kas jūs skatījumā labāk um, atainot un braukšanu reālos apstākļos? Un kādas metodes radās jūsu prātā vai konkrēti ES iestāžu prātos? Un tas, ka jūs atteicāties no WLP uh, pasaules harmonizētās testēšanas sistēmas, ar ko tas skaidrojams? Kāpēc jūs nevēlaties šādu testu veikt ASV? Thank, thank you for that question. Yeah. Es par uh, šo jautājumu. Jā, manas komandas locekļi piedalījās Ženēvas sanāksmēs un mūsu uzdevums bija dalīties mūsu pieredze attiecībā uz šo piecu, piektā cikla tekstu, un uh, toreiz uh, tas sakrit ar uh, vēlēšanām ASV, un jaun ievēlētais prezidents Obama uzdevā uh, mums uh, izstrādāt uh, standartus uh, gaista kvalitātei un uh, siltumnīca efekta gāzēm, un mm, tas nozīmē, ka mēs nevarējām tikpat aktīvi piedalīties šai darbā uh, Ženēvā. Mēs um, uh, informējām par mūsu pieciem cikliem, un mēs uzskatījām, ka pārbaud, šie pārbaudas cikli ir uh, labāki par Eiropas uh, testa ciklu, bet nu, mums laikam neizdevās uh, jūs pārliecināt, uh, jo šis VLTP uh, um, nedeva tādu pašu rezultātu, bet jūs negribējāt pārskatīt savus tiesību aktus. Jauna testu cikla ieviešana, uh, jaunā standārtu izstrādāšanas procesa laikā būtu bijus, bijis pārāk sarežģīts uzdevums, un mēs uh, nolēmām uh, to tādēļ arī nedarīt. Paldies! Vēl viens jautājums. EPA veids tehnisko tipa apstiprinājumu testus jaunajiem modeļiem, prototipiem pirms to ražošanas uzsākšanas vai eh, ražotāji var eh, pan, eh, saņemti po apstiprinājumu balstoties uz viņu pašu laboratorijās veiktajiem testiem vai privātās laboratorijās veiktajām pārbaudēm, vai arī viss tiek pārbaudīts jūsu laboratorijās. Atbilde ir jā. Ražotājiem ir jāveic obligātie testi savās laboratorijās, vai arī viņi var arī vienoties ar privātu laboratoriju, bet lielākajiem ražotājiem visiem ir pašiem savas laboratorijas. Tad viņi šo informāciju uh, pievieno pieteikumam, ko mums iesniedz, un mēs pārbaudām 20 līdz 30 jauno transporta līdzekļu. Mēs dodam rīkojumu un viņi šo transporta līdzekli nogādā mūsu laboratorijās, kur mēs tos pārbaudam. Ja mūsu pārbaužu rezultāti atšķiras no uh, ražotāju rezultātiem, tad, protams, mūsu rezultātiem ir lielāka ietekme un tie nosaka, vai šīs transporta līdzekļas atbilst standartiem vai nē. Tad, kad ir uzsākta transporta līdzekļu modeļu ražošana, tad mēs varam pieprasīt, lai kāds saražotais transporta līdzeklis, tik līdz tas no. Uh, nobrauc no konveija, tikt nosūtīts uz mūsu laboratoriju pārbaudēm. Ivo Belets. Paldies! Uh, labdien! Pateicos, ka esat pie mums uh, atbraucis. Tātad uh, mēs esam dzirdējuši tādu analīzi ne tikai uh, presē, bet arī citur par šo dīzelgaita skandālu ASV, par ļoti bargajiem sodiem, kas ir noteikti ražotājiem. Un šeit ir arī tāda analīze, domājot par konkurētspēju. Vai nevar būt tā, ka šie bargie sodi uh, Eh, ir noteikti, lai apgrūtinātu, eh, teiksim, dīzeļa dzinēju ražotājiem eh, piekļuvi ASV tirgu. Atbilde. Nu, kā jau jūs to varētu paredzēt, es iebilstu pret šādu analīzi, es tai kategoriski nepiekrītu. Mēs aicinātu šos analītiķus iepazīties ar to, uh, kā mēs darbojamies, cik rūpīgi mēs raugamies, lai visas prasības tiktu ievērotas un nekad uh, nav mūsu darbības vēsturē bijis tā, ka mūsu attieksme būtu bijusi um, neobjektīva. Un runājot par sodiem, es gribu teikt, ka mēs nenosakām uh, šobrīd eh, šo eh, sodu apjomu. Mēs esam eh, paziņojuši par to, ka ir panākta daļēja vienošanās, bet šis process vēl nav pabeigts, un tādēļ es neko daudz nevaru par to piebilst. Un gribu teikt, ka daļēji vienošanās attiecas uz transporta līdzekļiem un to uh, nodarīto kaitējumu apkārtējai videi un uh, Uh, ir jānodrošina, lai investīcijas tur, turpinātos tīrajās tehnoloģijās. Vēlēt kungs, jā, es piekrītu, bet, ja mēs palūkojamies uz skaitļiem, tad pirms uh, 20 gadiem, kad uh, bija uh, skandāls uh, attiecībā uz uh, kravas automobīļiem, tad šis skandāls bija, tad šī soda naudas bija ievērojami mazākas nekā tas ir šobrīd. Nu, atbildē, jā, šie analītiķi varētu kon būt konsultējušies ar uh, ASV speciālistiem, kā jau es teicu, konkrēts soda apjoms nav noteikts šobrīd vēl, bet uh, mēs uh, balstāmies uz uh, to, ka ir jāaprēķina, kāds skaitējums ir nodarīts, ka šie transporta līdzekļi neatbilst vairs prasībām un neko nav iespējams ar tiem darīt. Tad vai nu var nosūt šo, nosūtīt šo automobīlu atpakaļ ražotājiem, vai ir jāveic atbilstoši pielāgojumi. Un uh, aprēķini ir veikti uh, attiecībā uz kaitēm, ko nodarījušas NOx emisijas. Šeit nav nekādu precedentu, un trešais uh, ir saistīts ar investīcijām uh, nākotnes tehnoloģijās, un šeit arī nekādi aprēķini nav veikti par uh, soda uh, naudām. Un šeit ir runa tomēr par 600 tūkstošiem automobīļu, kas neatbilst standartiem. Tagad vārds dalīkundzei. Paldies! Uh, Priekšsēdētāja pateicos Grundlēru kungam par to, ka viņš ir gatavs ar mums dalīties uh, informācija. Mm, jūs minējāt divus svarīgus punktus, tātad būt neparedzamam un otrkārt uh, ir pastāvīgi jāpārskata un jāmodernizē šīs pārbaudas procedūras. Tāpat uh, atsaucoties uz uh, jūsu rakstveidā sniegtajām atbildēm konkrēt uz piekto jautājumu par uh, pārbaudes procedūrām, gan vieglajām, gan smagajām krāvas mašīnām. Un tātad es saprotu, kad jūs šos testus modernizējat, jums tas ir jādara pēc iespējas ātri. Uh, cik ilgā laikā EPA uh, spēja īstenot jauno pārbaužu režīmu un cik ilgs laiks vajadzīgs, lai pārietu no vienas pārbaudas procedūras uz citu. Paldies! Mēs ieviesām papildus uh, pārbaudes procedūras 1996. gadā un attiecinājām toreiz uz 2000. gada modeļiem. Tas nozīmē, ka bija paredzēti pāris gadi, lai nozars pārstāvi varētu piemēroties jaunajām prasībām. Un tad mēs arī veicām uh, pielāgojums attiecībā uz CO2 un citām siltumnīca efekta gāzēm, īstenojot arī mārķēšanas programmu 2008. gadā. Protams, tas nav viegls uzdevums izstrādāt jaunas pārvaldes procedūras, to mēs uh, īstenojām publiskā procesā, iesaistot eksperts un nozars pārstāvjus. Es teiktu pāris gadi jautājums. Cik, uh, kāda tad bija šī procedūra? Jūs teicāt, iesaistījāt sabiedrību, uh, procedūras izstrāde, atbilde. Nu, mūsu prakse, jaunākā prakse ir tāda, ka uh, parasti priekšlikuma izstrādē nepieciešams gads vai divi, attiecībā no tā, atkarībā no tā, cik liels ir plaši ir aptvērums, un pēc tam uh, aptuveni viens gads uh, sabiedrības apspriešanai un procedūras pabeigšanai, um, standarta noteikšanā jautājums. Un tāpat laikā jūs uh, saglabājat arī šos neprognozējamos testus, lai nodrošinātu, ka emisijas laboratorijas apstākļos un uz ceļa ir aptuveni vienāds. Atbilde. Es eh, runāju par 90. gadu beigām, eh, kad šis procedūras tika izstrādāts un bija nepieciešama aptuveni divi gadi, bet par šīm neprognozējamām pārbaudēm un procedūrām, nu tām vajadzīgas 24 stundas apmēram, kad esam eh, paziņojuši, saņēmuši paziņojumu par pārkāpumiem un tad mēs uzreiz informējam ražotāju atsaucoties uz noteikumu konkrēto punktu par uh, to, ka šīs pārbaudas ir jāveic vai nu no uzņēmumā, vai arī uh, mū, pie mums, mūsu laboratorijās. Jautājums tātad šis neprognozējamības uh, tests, kritērijs var mainīties 24 stundu laikā. Atbildi. Uh, Tā kā mums ir uh, plašas pilnvaras attiecībā uz gaisa kvalitātes likumdošanu, tad mēs raugāmies uz to, lai uh, šie standarti tiktu izpildīti normālos eksploatācijas apstākļos, kā tas ir noteikts uh, likumdošanā. Un tādēļ mēs arī jebkurā uh, brīdī, jebkurā vietā, vai arī ražotājs jebkurā brīdī un vietā var veikt pārbaudes, piemēram. Mēs esam uh, prasījuši, lai ražotāji pārbauda uh, uh, automobīļus dažādās uh, temperatūrās. Mēs uh, neīstenojam regulatīvo procesu, pieņemot jaunu uh, pārbaudas procedūru atbildi. Tā tad tas arī ir svarīgi, lai nodrošinātu, kā ražotāji uh, nepārkāp noteikumus. Nu jā, atbildi, jā, tas ir tāds uh, stimuls eh, nepārkāpt noteikumus. Tā tas ir, jo nav zināms, kādi tad būs eh, testi. Tālāk jautājumi par eh, pārbaudi. Uh, ja jūs pārbaudat privātu personu automobīļus, kā, jū, kā tas notiek, vai, vai tas notiek uz brīvprātības pamatiem, vai obligāti ir uh, īpašniekam jāsniedz uh, šī mašīna, un tāpat pēc kādiem uh, kritērijiem jūs aprēķinat, cik liels skaits ir jāpārbauda. Atbild par to, kā mēs. Um, sadarbojamies ar pilsoņiem. Nu, viss notiek uz brīvprātības pamatiem, mēs izsūtām uh, vēstules, aicinot piedalīties uh, pārbaudas procedūrā, un uh, arī uh, ir, uh, mēs saņemam, uh, pilsoņi ir arī atsaucīgi. Un tāpat ir uh, nodevas, kas regulāri tiek pārskatītas saistībā ar pārbaudas izmaksām. Tātad še, uz vienu certifikātu tas būtu 25 tūkstoši dolāru. Uh, mēs šīs uh, nodevas uh, iekasējam un nosot, nosūtām uz uh, ASV valsts kasi, un pēc tam katru gadu kongress izlēma par to, kāds būs mūsu aģentūras budžets. Mēs nojaušām, ka šeit varētu būt kāda korelācija, bet tādas tieši noteikts korelācijas nav. Grundler kungs saka Gisks kungs. Tā tad uh, eh, uh, eh, gribu atgriezties pie pirmā jautājuma, uz ko jūs pilnībā neatbildējāt par uh, nozares iesaistīšanos jūsu procesā. Tātad, cik oficiāli ASV autoindustrija ir iesaistīta šai procesā un vai arī uh, Eiropas intereses, eh, autoražotāja intereses ir pārstāvēts šai procedūrā. Paldies! Nu jā, es atvainojos, ja neatbildēju pilnī, pilnībā uz šo jautājumu. Es gribu norādīt, ka ražotāji ir eh, aktīvi iesaistīti. Mēs vēlamies zināt, uh, kas uh, notiek, kā viņi skatās uz tirgus, tehnoloģiju, kādu attīstības potenciālu viņi saskata. Tā kā mēs viņus ļoti aktīvi iesaistām regulatīvajā procesā. Mēs arī ņemām vērā tehnoloģiju attīstību Vācijā, Ķīnā, citviet pasaulē, bet mēs uh, garantējam informācijas neuzpaušanu, lai uh, saņemtu šo informāciju par jaunākajām tehnoloģijām. Un uh, izstrādājot 2025. gada tīrā gaisa kvalitātes standārts, mēs ņemam uh, vērā pārbaudas, kas veikts ar jaunākajiem modeļiem. Un uh, Mēs izvērtējam, ko vēl varētu uzlabot, uh, lai uh, uh, gūt labākus rezultātus. Tātad mēs tiekamies tieši ar autoražotājiem, nevis ar to asociācijām, jo šajā nozarē notiek konkurence, un mēs tiekamies ar inženieriem un uzdodam jautājumus. Paldies! Tagad gan šī bija ļoti izsmeļoša atbilde. Paldies! Eh, jūs norādījāt, ka jums ir ļoti eh, labs finansiālais nodrošinājums, jums ir ļoti ko, eh, kompetenti darbinieki. Mums arī ir Eiropā atbilstoša aģentūra. Es gribētu zināt, cik daudz jums ir darbinieku, kāds ir jūsu budžets un cik daudz arī jums ir pētnieku. Uh, un cik eh, kāds, skai, daudz, kāds skaits šo pētnieku nodarbojas ar emisiju eh, mērīšanu. Un eh, šajā gadījumā krāpšanās notika izmantojot programmatūru, nevis uh, citus tehniskos līdzekļus. Un jautājums, vai jūs pašu spēkiem uh, atklājāt šo atslēgšanas programmatūru, vai tomēr saņēmāt arī informāciju no kādiem citiem avotiem? Paldies eh, par šo mm, izsmeļošo jautājumu. Vispirms, eh, es nekad teicu, ka eh, kongress mums dod pietiekami daudz naudas. Es teicu, ka kongress mums dod naudu. Un, protams, mēs esam pateicīgi par to pašu. Mūsu organizācijā strādā apmēram 350 eh, ierēģņu, un eh, tie strādā visās jomās, kuras es pieminēju, tātad ne tikai eh, mašīnās, kurās ir dīzeli vai tātad motori, bet no šiem 350 apmēram 200 strādā tā kā inženieri un kā zinātnieki. Tātad 200 pārbauda konkrēti mašīnas vai mašīnas atbilsta konkrētajiem kritērijiem, tā tad lielākā daļa. Un e, mums ir apmēram 12 miljoni dolāru budžets. Un e, tas ļauj mums darboties kā e, pārbaudas iestādēji, bet e, visas pārbaudas uz mašīnām mēs pārbaudam, mēs to sakam tā kā mūsu iekšējās pārbaudas. Un e, mēs neuzdodam šo darbu apakšu uzņēmējiem vai privātai laboratorijai un runājot par programmētājiem. Mums ir uh, diezgan daudz paveidi, paveicies, jo mēs esam izstrādājuši darbā pieņemšanas stratēģiju tajos gados, kad mums izdevās piesaistīt ārkārtīgi kompetentus cilvēkus. Un pirms e, daudz no šiem cilvēkiem sāk strādāt EPA, viņi ir strādājuši kalibrācijas e, laboratorijās, un viņi ļoti labi saprot, kā darbojās e, dzinēji un mums tā tad ir paveicies. Un, um, Cilvēks, kas vada vieglo mašīnu nodaļu, viņš uh, bija atbildīgs par jaunu mašīnu palaišanu, tātad brīdī, kad uh, mašīna parādījās uh, dizaina līmenī, līdz brīdim, kad tā tika pārdota uh, klientam. Līdz ar to mums tiešām ir paveicies ar talantīgiem un ambicioziem cilvēkiem. Uh, Tā tad, protams, ka mums nav jāpārbauda simts miljoni mašīnu, lai saprastu, ka tiek izmantota saslēgšanas ierīces. Mums ir daudz gudrākas, viedākas metodas, kā saprast, vai saslēgšanas ierīce ir ieslēgts vai nē. Viens no varbūt mūsu um, modeļiem ir tāds, ka mēs um, varam paprasīt autoražotājam datus, uh, par to, kā darbojas viņu konvejieris. Un tad mēs varam saprast, kā ir izveidota konkrētā ražotāja programmatūra konvejeru līmenī, un no tā jau vien var saprast, būs saslēgšanas ieredzes vai nē. Tā tad, ja jums ir kādi draugi kongresā, tad lūdzu pasakiet, lai dod vairāk naudas. Paldies! Paldies, runāšu franču valodā. Revo Dalons kundze saka, paldies, ka esat uh, pie mums atbraucis, lai sniegtu precīzes atbildes uz mūsu jautājumiem. Man ir jautājums par testu reālos braukšanas apstākļos. Cik uh, sen jūs uh, īstenojat šādus tekstus un cik ilgs laiks mums bija nepieciešams, lai izstrādātu uh, uzticamu tehnoloģiju? mēs eh, mūsu jauno uzlaboto laboratorijas testu ciklu izstrādājam 90. gadu beigās. Un 2000. Eh, gadā tie sāka pilnībā darboties. Tie ir tie divi cikli, tātad eh, autobāņa cikls un pilsētas cikls. Šos ciklus mēs izstrādājām, lai tiešām uh, lai tiešām aptvertu visu mašīnas izmantošanas spektru, un tā tad jāpārbauda ir ražotājiem arī mīnus 7 grādos, 24 grādos un 35 no 0 līdz 100 kilometriem. Uh, stundā, gan ātri uzsākot braukšanu, gan drusciņ lēnāk. Līdz ar to mēs tiešām uzskatām, ka tas ir normāls cikls, kā mašīna tiek izmantot reālajā dzīvē. Es jums nevarēšu konkrēti atbildēt, cik ilgu laiku šo piecu ciklu izveide prasīja. Bet um, tas prasīja pāris gadus, jā. Un eh, visnesenākais, ko mēs sapratām, tātad pavisam nesen mēs sapratām to, ka mums ir jābūt neparedzamiem. Līdz ar to ikviena mašīna, ko šobrīd pārbaudām, mēs eh, ļoti precīzi izstrādājam laboratoriju testus, un laboratorijas testi ir ļoti plaša spektra. Tātad mašīna tiek izmantota dažādi, un, protams, eh, mēs Ehm, veicam tādas eh, neparedzētās un eh, pārsteiguma pārbaudas, vai tiek izmantots atliekšanas ierīces vai nē, bet Mēs eh, neusticamies tikai un vienīgi vienam testa režīmam, jo empiriskā pieredze rāda, ka tāds visaptvarošs skatu, skatījums ir vislabākais, ja vēlamies saglabāt tīru gaisu. Tad jūs to darat jau 16 eh, gadus kopš 2000. gada, tātad jūs pārbaudat reālos braukšanas apstākļus. Vai ASV likumdošanā ir atrunāti šie eh, testu veidi. Vai arī likumdošanā ir paredzēts, ka jums ir jāsasniedz noteikti rezultāti, noteikts emisiju normas un jūsu, jūs paši varat izlēmt, kādā veidā labāk īstenot šos uh, tiesību aktus, vai arī uh, ir likumdošanā precīzi atrunāti visi pārbaužu veidi, vai uh, tas ir jūsu aģentūras kontra, uh, kompetence uh, Uh, noteikt, kādas pārbaudas tiek veiktas un uh, tās uh, mainīt, aktualizēt atbilstoši tehnoloģijas attīstībai, vai katreiz jums jāvēršas ir ASV, pie ASV likumdevējiem? Ļoti labs jautājums. Tātad pirmsākumos, kad šie ļoti prasīgie testi tika sākti īstenot, tas bija, tātad kongress pieņēma grozījumus, uh, šīm sākotnējiem tīrā gaisa likumdošanas pakotnēm, un tie tika pieņemti kaut kad 90. gadu beigās. Tātad atbilde ir, ka jā, mums ir likumdošana atrunāta teksta cikli, kur ir obligāti izpildāmi, un eh, likums mums arī eh, paredz iespēju izmantot šo standarta ciklus un nestandarta ciklus, pārbaudīt šīs prasības, kā tās izpaužas standarta un e, nestandarta. Un, kā jau teicu, mums ir iespēja arī nāk klajā ar jaunām testu pārbaudēm. Piemēram, pagājušā gada septembrī uzskatot e, par adekvātu kaut ko, kas mašīnas dzīvi ildzē var gadīties, mēs varam to pārbaudīt diez vai būtu jēgpilni mums eh, pārbaudīt eh, mašīnu 120 grādos Fērenheita, jo neviena mašīna jau tādos apstākļos, neviens jau patiesībā nebrauc. Bet, um, ehm, 9, bet, piemēram, 85 grādos Fārenheita grādos mēs to pārbaudām. Un eh, Mēs uzskatām, ka mašīnai ir jāizpilda izmešu standarti normālas izmantošanas spektrā. Un, protams, ka mūsu testi ir pakļauti likumam, Un, protams, mēs izmantojam dažādas tā saucamās pārsteiguma pārbaudas, izmantojot gan PEMUS pārbaudot, gan citus. Rapida eh, vēl pāris īsi jautājumi. Jūs uh, noteikti esat informēts, ka Eiropas ražotāji ir paredzējuši temperatūras logus, ārpus kuriem atslēdzas uh, emisiju kontroles sistēma attiecībā uz NOx. Uh, Jūs savukārt atbildot uz otro jautājumu, runājot par temperatūras logu, ka tas ir no mīnus 7 līdz 35 grādiem Celsija. Jautājums, ko jūs domājat par Eiropas autoražotāju attieksmi? Jā, Es ar savu ļoti pieticīgo amerikāņa izpratni, ko gan es varētu teikt. Kā jūs teicāt, mūsu temperatūras niša ir ļoti e, plaša. E, tas ir atrunāts likumā, un mēs uzskatām, ka tas ir adekvāts temperatūras loks vai niša. E, Un e, tiešām mašīna, kas tiek pārdota Amerikā, tā ir jāatbilst šai nišai, un, protams, mašīna var tikt izmantot arī šādā spektrā. Tas ir e, liels loks. Un e, kolēģi komisijā piekrīt, un tāpēc mēs izveidojām šo RDE, un tas ir būtisks solis uz priekšu. Paldies, prieksēdētāji Demis Makarkungs, nākamais. Jā, paldies. Jā, tā tad. Eh, iepriekš savās atbildēs jūs teicāt, ka Eiropas RDE likumdošana iet pareizajā virzienā. Bet eh, tas nenozīmē, ka tā ir pareiza. Kādi ir šie izpildīšanās faktori, kas eh, iet roku rokā ar RDE pieeju? Amerikas Savienotajās valstīs šis atbilstības faktors ir 0,4. Uh, sure es nesapratu jūsu jautājumu. Kas bija šis 0,4 atbilstības faktors? Neko par to nezinu. Ja vien jūs runājat par to, ka nevajadzētu pārsniegt 400 eh, mg, bet mums nav šis atbilstības faktors, E, vieglajām mašīnām. E, Vai es pareizi sapratu, ka jūs e, neizmantojat šos atbilstības faktorus? Iespējams, es nesaprotu jūsu jautājumu. Mēs uzskatām, ka mašīnas mašīnām būs tādi paši izmeši kā laboratorijā redzamie. Un mūsu PEM pārbaudas, tās nav likumā atrunātas, mēs izmantojam tādas skrīninga ierīces, un ja atklājas problēmas, tad mēs tās tālāk izmeklējam. Tālāk izmeklējam gan laboratorijas testu ciklos, gan arī izmantojot citas metodas, kuras pieminēju bet eh, mēs tiešām uzskatām, ka emisijām ir jābūt vienādām pa lielam. Protams, tās nekad nebūs viens pret viens, jo reālā pasaule jau neatbilst modelētāji pasaulē, bet tiem ir jābūt vienādiem. Ja tie nav vienādi, tad kaut kas ir galīgi garām. Jo mašīnas jau ir domātas ar dažādu, tā, tās savādāk izturs uz ceļa nekā laboratorijā, protams. Bet. The, the, the commission is taking a different approach. Tātad eh, komisija ir izvēlējusies citu skatījumu uz RDE un izmanto to tipu certifikācijas mehānismos. Mums ir cits skatījums un mēs ļoti uzmanīgi sekosim līdzi notikuma attīstībai, kā jums e, klāsies ar šiem RDE. Un, ja jums klāsies labi, tad, protams, mēs tulīt pārņemsim jūsu pieredzi. Bet e, šobrīd tā nevar nākt klajā ar kvalificētu viedokli, ka šie te, eh, šis te koeficients kaut kādā veidā līdzētu atvainošanos. Okay, thank you. Paldies. Kīlinens kundze atkal. Thank you. Paldies. Otrajā raundā es runāšu angliski. I think most of the time Vairumā gadījumu Eiropā mēs e, iestājamies par autoražotājiem, aizmirstot cilvēku un viņa plaušas. Tomēr uzskat, ka par cilvēku jādomā ir. Saskaņā ar Amerikā valdošo viedokli. Kā jums šķiet, vai Amerikas likumdošana, kurā ir vairāk atrunāts patērētāja tiesības, vai tā ir labāka nekā Eiropas likumdošana? Un eh, kā jūsuprāt Eiropas autoražotājiem vajadzētu rīkoties? Jo šobrīd eh, automašīnu tirgū situācija ir tāda eh, dīvaina, vismaz Amerikā. Un kā Amerikas Savienotajās valstīs šobrīd, kāda šobrīd ir patērētāja attieksme pret dīzeļdzinējiem un uzticēšanās. E, ļoti interesants jautājums. Atbilde. Es jau neesmu eksperts patērētāju tiesībās ne šeit, ne Amerikas Savienotajās valstīs. Mans uzdevums un mans tiešais darbs ir tas, lai tiktu pasargāta vide un aizsargāti patērētāji tieši e, no tā, ka emisiju izmešu rādītāji tiek modificēti. Tā tad, lai patērētājiem būtu tiesības. Un e, arī federālās valdības, e, un mēs sadarbojamies ar federālajām uzraudzības iestādēm, un, protams, patērētāja aizsardzības likumi. Es nezinu, kā tie darbojas Eiropā. Tagad vairāk par to, kas notiks ar dīzeļdzinējiem. Jūs jau teicāt, ka situācija šobrīd ir tāda kutelīga. Es eh, nezinu, vai es piekritīšu, ka automobīļu tirgus Amerikas Savienotajās valstīs eh, strauji aug. Salīdzinot ar 15, eh, jāsaka, ka salīdzinot ar 15. gadu ļoti strauji pieauga jauno mašīnu pirkšana, un pat Forda laikā tā gan bija drusku lielāka, bet patiesībā šobrīd cilvēki ļoti daudz pērk mašīnas un katru gadu mašīnu efektivitāte un motoru efektivitāte uzlabojas un strauji uzlabošanās ir tieši smago mašīnu jomā. Patiesībā vidas aizsardzība, es gribētu teikt, no izmešu viedokļa ļoti laba. Un eh, mūsu vidustermiņā pārbauda rāda, ka 25. gada standarti tiks izpildīti, un tas ir ļoti iespējams. Tagad par dīzeļdzinējiem. Tas ir ļoti e, eh, daudzšķautņains jautājums, un eh, pilnīgi noteikti dīzeļa seja Amerikā ir cietusi, bet. Um, e, Dažādu iemeslu dēļ dīzels tā kā eh, īpaši neie, neiesakņojās, jo ekonomiski amerikāņiem nav izdevīgi pirkt dīzeļmašīnu. Efek, protams, motora efektivitāte ir varbūt eh, labāka dīzelim, bet ekonomiski dīzels neko Amerikā neiek, neiek um, neiegūst. Šobrīd Amerikā tiek ražota ļoti taupīgi benzīna dzinēji, un um, jā, es domāju, ka nemelošu ka dīzels nav baigi populārais. Volkswagen grupa bija lielākais dīzeļmašīnu pārdevējs Amerikas Savienotajās valstīs, bet viņiem bija ļoti neliela tirgus niša. Tā ļoti vispārēji runājot. Es uzskatu, ka tas ir vairāk tirgus jautājums, tirgus spēlētāja jautājums un, jā, e, piemēram, ģenerāla motoru dīzeļdzinēji bija ļoti smirdīgi un netīri un melni. E, un tā runājot atpakaļ vēsturē, es esmu redzējis, tas bija vēsturē, bet e, šajā tīrā gaisa likuma pakotnē mēs nešķirojam. Benzīna dzinējas no dīzeļdzinējiem izmešu prasības ir visiem, bet eh, es jums nevaru atbildēt, kā tad būs ar patērētāju uzticēšanos dīzeļiem nākotnē. Uh, Mēs e, jau nezinām, vai būs e, tādi, kuri vēlēsies pārdot dīzeļmašīnas. E, mēs dzirdējām, ka Landrovers un Jaguars nāk lejā ar pavisam jauniem dīzeļmašīnu modeļiem un tos piedāvā mūsu tirgu. Redzēsim, kas tur būs. Paldies, Gizegar kungs. Paldies, priekšsēdētāji Grundlēr kungs. Ceturtais pēdējais jautājums. Tā tad izmešu standarti dīzeļu tehnoloģijām ir grūti sasniedzam. Protams, partikulu daļiņu izmešus var samazināt ar filtriem, bet nu, dīzelim ir viena uh, skaidra priekšrocība CO2 bilance. Un uh, Eiropā mēs sev jautājam, kad uh, Amerikā tiek izvērtēts personas veselības aizsardzība un vides aizsardzība, kas ir svarīgāks - persona vai uh, klimata aizsardzība? Liels paldies! Vēlreiz saka vāciski runātājs. Es jūs pielapūšu dīzeļa cenēji nav izņemti no tirgus iespējams. Uh, dīzeļa automobīļus pārdot. Uh, dīzeļa tehnoloģija arī var pielāgot standartiem. Mēs vienīgi vēlamies, lai šie automobīļa dīzeļa dzinēji būtu tīri. Mēs īstenam arī savu modelēšanu un uh, paredzam, ka var sasniegt standarts līdz 2020 gadam. Mēs uh, Mm, nerunājam par to, kāda ir dizeļu tehnoloģijas izmaksa uh, salīdzinot ar citu zinēju tehnoloģiju izmaksām. Uh, bet te runa par uh, vidas aizsardzību un planētas glābšanu no pārkarsēšanas. Mēs varam pierādīt, ka ir pieejama tehnoloģija, lai samazinātu ne tikai NOx, bet arī CO2 izmešas. Patiesībā ir milzīgs daudzums pieejamo opciju ražotājiem, lai viņi varētu, piemēram, ļoti efektīvas mm, dzinējs eh, ražot eh, elektriskus automobīļus. Un, eh, automobiļu ražotājiem un tirgus, eh, tirgumā ASV būs jāizšķirs, par kur tehnoloģiju eh, iestāties. Nu, mēs eh, nevienu neizslēdzam no tirgus, bet viņiem jāspēj ir konkurēt. Nākošais runātājs, paldies. Otrais izteikšos no savas pusē, kaut kungs saka. Jūs eh, uzsvērāt, ka jūs esat bijis inženieris, varbūt jautājums tad par šo lietu ASV un inženieru. Vai jūs varat paskaidrot, ka automobils augstā, uh, augstā, augstās uh, iedziņas uh, brīdī labākus rezultātus uzrāda nekā tad, kad tā jau ir iesilusi. Eh, es zinu, ka atbildi, ka šis jautājums ir, šai jautājumā ir āķis. Eikot kungs, no 53 automobiļiem 48 uzrāda šo ļoti īpatnēju uzvadību. Vai tas nebūtu pie, pietiekams uh, arguments, lai jūs sīkāk izmeklētu šo lietu? Runātājs, es saprotu, ko jūs vēlaties panākt. Es tikai vēlos sacīt ka ICCT un Kalifornijas štats veicot pārbaudes da, BMW um, automobiļiem saprata, ka tas nav loģiski un tika uzdot papildu jautājumu un atbildes nebija apmierinošas. Eikot kungs, tā tad atbild ir jā runātais. Ļoti grūti paskaidrot, kāpēc uh, automobilis tā uzvestos. Mums šī uzvedība likās neparasta. Un uh, tāpēc mēs rīkojam tā kā rīkojam sekundkungs. Tā kā jūs zināt, ko es vēlējos panākt, tad jūs saprotat, ka tāds bija Vācijas transporta ministrijas rezultāts. Tik secināts, ka no 53 automobiļiem 48 uzrādīs šo savādo uzvedību bet eh, šī ministrija nekādas tālākas izmeklēšanas neveic. Varbūt tas ir labs jautājums Vācijas iestādēm, taču esmu priecīgs, ka jūs atbildējāt, ka eh, jūs tātad veicāt tālākas izpētes un tas noved pie uh, skandāla. Pareizi, vai ne? Jā, atbildi runātājs. Man ir pēdējais jautājums, saka priekšsādātāji. E, jums, tā kā mums vēl ir papildus laiks, es no jūsu atbildēm uzzināju, ka sistēma Eiropā un ASV nav salīdzināmas, jo jūs izmantojat arī uh, e, testēšanai automobiļiem, kas jau ir izmantot, nevis pirms tam. Bet Eiropas līmenī tagad pēc Volkswagen skandāla viss ir kļuvis acīmredzami, ka mums nepieciešams arī tests taču daži cilvēki komisijā un dalībvalstīs to uzskat par galīgo pēdējo soli. Un arguments ir tāds, ja mums ir ardī, tad nevarēs izmantot vairs šos, šīs atslēgšanas ierīces. Vai jūs tam piekristu? Atbildi. Es domāju, to panākt tas būtu grūtāk. Tikai vēlos vēl paskaidrot. Mēs veicam dažādos testus, tā skaitā arī uh, testus reālos braukšanas apstākļos, apstiprinot tipu, taču tas ir instruments, lai secinātu par neparastu uzvedību, nevis lai sniegtu tipa certifikāciju. Tad var runāt vēl par jaunu pieju, kas būs jums, nu tad var skatīties, kā kā norisinās testi jums reālās braukšanas apstākļos, bet arī īrēlās braukšanas apstākļu testi paši par sevi varētu būt nepietiekami. Es domāju, ir jāizmanto šie testi un vēl ar citiem testiem. Tāpat jāizstrādā iespēja. Nu, ir jāuzsver, ka tehniskās iespējas, ja kapacitāte ir nepieciešama, ja jūsu mērķis ir panākt Eiropas pilsētās tīrāku gaisu. Ja es sniegtu padomu, nu es to tagad nedaru, ja es esmu pieticīgs amerikānis, tad es mudinātu jūs to visu skatīt visaptvaroši. Jums šeit situācija pavisam atšķirīga, protams, es to saprotu, jo ir 28 dalībvalsts, taču uzsvēršu, nepietiek ar to, ka ir mm, stabili standarti un stabili pārbaudes procedūras, bet jāraugās, kā tas tiek īstenots praksē, un arī tirgus uzraudzības aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka 28 dalību valstu un eh, dažādu tipu apstiprināšanu kontekstā tas ir liels izaicinājums. E, priekšsēdētāji, es varu apstiprināt, ka visai komitējai tīrs gaisa Eiropā ir prioritāte. Liels paldies jums, jūs ļoti skaidri izteicāties detalizēt. Liels paldies arī par galīgo ziņu. Runātājs tā kā es mīlu Eiropu un eh, Eiropas pilsētas, es augstu vērtēju to, ka tas ir jūsu mērķis, jo es gribēšu vēl atgriezties. Paldies! If the, if ja vēl ir kāda papildu jautājuma, kurš jūs vēlētos uzdot, jūs tos varat nosūtīt līdz piekdienai, 30. septembrim sekretariātam. Nu, varbūt varētu būt vēl kā tālāk jautājumi, tad tie tiks iesniegt rakstveidā. Lielas paldies jums!